Kolēģi, abbiamo dei voti da. Dārgie kolēģi, tad mums ir uh, jāturpina. Turpināsim ar um, balsošanu, vai visiem ir balsošanas kartes un balsošanas saraksts. Nu, ļoti jauki. Tā tad mm, balsošana par 13. punktu ir atlikta. Tādēļ atzinums Ribēro, kolēģi ir zālē un vēl viens balsojums. Anželika Delē balsojums. Jā, vai visiem ir balsošanas saraksti, lūdzu? Tā tad eh, varam sākt. Sākam ar kompromisu viens. Balsojam. Votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, pieņemts. Nākamais kompromiss divi. Balsojam elektroniski. Kompromiss numur divi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss numur trīs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! 30. 30. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Turpinam kompromisu numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss numur 6. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts, labi. Kompromiss numur 7. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 8. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad turpinām 16. grozījums, kaputo un citi. Personāla balsojums. Nē, priekšsēdētāji saka par pret atturas pieņemts. Pēc tam turpināsim. Grozījums numur 18 pār. 18. Skota, Kāto, Brennan un citi. C'era una richiesta di voto sulla seconda parte. Tātad eh, šeit ir jābalsās, jābalso par otro daļu. Balsojam par 18. par. Pret. Nav īsti skaidrs, tādēļ, tādēļ balsosim elektroniski. Grūzījums numur 18. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam. Non è uscito, ma era 12 a favore. 19 contrari. Jā, kā tad nu tikko mēs balsojam 19. 18, 19 par, 18 par 19 pret, 28 par pret Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Elektroniska balsojuma par grozījumu numur 28. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpināsim grozījums numur 30 par pret atturs pieņemts. 32 huitumā par pret atturas noraidīts. 34 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas. Tas ir jāpārbauda, nav skaidri. Sākam elektronisko balsojumu par 35. punktu. Vai Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 balsis pret 36 grozījums par pret atturas noraidīts. Vairākums tāds pats 37 grozījums par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Ir jābalso elektroniski. Tātad 37. sākam balsot. Jūs la votazione? Beidzam balsot. Noraidīts. 38. par, pret, atturas. 44 par, pret, atturas. Pieņemts 46 par, pret, atturas, noraidīts. 47 par pret atturas noraidīts. 68 par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas jāpārbauda. 70. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. Nē, 72 par pret atturas pieņemts, 74 par pret atturas pieņemts, 75 par pret atturas pieņemts, 76 par pret atturas pieņemts. Man liekas, ka noraidīts, bet Mums ir jāpārbauda 76. Sākam balsot. Beid, jā, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit deviņi, ka būtu to, kas pārpret atturas noraidīts. Man liekas, ka tā tas ir. 80. par pret atturas pieņemts. 81 par pret atturas pieņemts. 83 par pret atturas noraidīts. 85 par pret atturas noraidīts. Tagad Noslēdzošais balsojums par uh, dokumentu mainītu uh, ar izmaiņām, ar iebalsotajām izmaiņām. Sākam elektroniski balsot. Pieņemts. Sveicam referentu un tagad uh, nākamais uh, balsojums. Anželika Delaēna, vai vēlties uzstāties? Nē, tad sākam balsot. Bet no nu, atsamirkli sek sekretar sekretariātā būs izmaiņas. Pronti. Tutti. Votiamo sul rap. Visi ir gatavi, tad balsosim. Ikgadējais konkurētspējas politikas balsojums. Vai visi ir gatavi? Piektais kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. Plašs vairākums. Turpinam kompromiss 4. Sākam balsot par 4. kompromisu. Beidzam balsot. Nu, pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 47. Viegas par pret atturas noraidīts. 56. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss 8. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64 par. Pret atturas noraidīts. 65 Dantāns par pret atturas pieņemts. 67 par pret atturas pieņemts. 68 par Lūdzu, celiet rokas pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divas balsis vairāk. 69. pār pret atturs noraidīts. 70. pār pret atturs noraidīts pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss desmit. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 11. Sākam balsot.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 atturas noraidīts, 93 par pret atturas noraidīts. Tagad apsvērumi. Kompromiss 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Septiņi dantāns pār pret atturas pieņemts. Astoņi pār pret atturas noraidīts. Deviņi skoti pār pret atturas noraidīts. Kompromiss divi. Sākam balsot par otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts. 18. referents par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Tagad noslēdzošais balsojums par uh, atzinumu ar izmaiņām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam mūsu uh, referentu. Anželika, vai jūs vēlaties teikt pāris vārdus? Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sākumā gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kas ir palīdzējuši izstrādāt kompromisus, un esmu ļoti gandarīta lauksaimnieku labā esam varējuši pavērt uh, papildus um, perspektīvas pār konkurētspēju un konkurences tiesībēm. Paldies! Paldies arī uh, jūs sveicam! Siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Tagad uh, pēdējais mūsu darba uh, kārtības šī cēliena punkts. Tas ir kop, tā ir kopēja diskusija Agri un Kont. Pieredze līderu programmas īstenošanā. Mēs uh, tagad uh, īsu pārtraukumu uh, sākam gaidīsim kolēģus un Greslas kundzi, kas būs līdz priekšsēdētāji. Paldies!